Darbie kolēģi, dāmas un kungi, atsāksim mūsu komitejas darbu. Turpināsim no tā punkta, <clears throat> no kura mums jāturpina, ņemot vērā iepriekš paveikto darbu priekšpusdienā. Ir runa par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantojumu un došu vārdu Esteban Gonzales Ponsai, referentai viņa mums prezentēs ziņojumu par Kastīleona reģionā izmantoto Eiropas globalizācijas pielāgāšanas fondu 700 miljonu, 700 tūkstošu eiro apjomā. Paldies, eh, priekšsēdētājs, saka Ponsa kungs 2013. gada 5. septembrī Spānija pieprasīja atbalstu no Eiropas pielāgošanās fonda <clears throat> atbalstu 580, uh, 587 uh, uh, darbiniekiem, kas bija zaudējuši savu darbu kopš 2012. gada korķu un kok, kokšnes ražošanas rūpniecībā. Vismaz piecas parlamenta grupas ir pelnījušas pateicību, un arī šī komiteja, un arī komisārs Kastīļielajona reģionā. Eiropas komisija izskatīja šo pieprasījumu 22. jūlijā šajā gadā. Komisija pieņēma lēmumu, ka priekšnoteikumi ir izpildīti un līdz ar to šo fondu var izmantot un finansējums ir jāsniedz darbiniekiem, kas ir zaudējuši darbu šai uzņēmumā, ir runa par 1 miljonu 400 tūkstošiem eiro un 70% tiek ņemti no šī fonda. Tas palīdzēs 700 darbiniekiem, kuriem klājas ļoti grūti jauna darba vieta, jauna darba rašanā, kaut arī viņiem tiek sniegts atbalsts uh, integrācija darba tirgū, taču ir mainījušies darba apstākļi, prasības globālajā tirgū un jo īpaši tas ir nozīmīgi finansiālās lejupslīdes un krīzes apstākļos, kas ir piedzīvot visā Eiropā un jo īpaši Spānijā. Spānijā tas smagi skāris ir nodarbinātības sektori. Korķu un koku materiālu produktu <clears throat> eksports ir ievērojami samazinājies laikā no 2008. līdz 2012. gadam. Un šī nozare vēl smagāk ir cietusi Eh, šai laikā. Kastiljo Leon trīs uzņēmumi koku kok materiālu un korķu ražošanā ir bijuši spiesti atlaist pār par 500 darbinieku. Kā budžeta komitejas loceklis un Eiropas parlamenta deputāts, kā spāns, es uzskatu, ka mums ir ļoti svarīgi izrādīt solidaritāti mūsu pilsoņiem, kas ir zaudējuši darbu, jo viņi dzīvo turklāt arī tai reģionā, kur nodarbinātība ir ļoti sliktā līmenī. Šis reģions ir ļoti saistīts ar koksni, ar šo nozari. Daudz uh, uzņēmumu šai jomā jau ir slēgti, un līdz ar to vēl viena uzņēmuma darbības slēgšana smagi ietekmē nodarbinātību vietējā līmenī. Mēs uzskatām, ka Spānijas um, darba likumi atbilst uh, atbalsta saņemšanai no Eiropas globalizācijas uh, fonda līdzekļu saņemšanai. Tā tad ir par 700 tūkstošiem eiro, tas ir pār par 50% nepieciešamās, uh, nepieciešamās summas. Tas palīdzēs pār par 500 darbiniekiem, vēlos pateikties Eiropas komisijai. Uh, ir uzlaboti apstākļi lēmumu pieņemšanai šajā jomā. Vēlos arī pateikties dažiem šīs komitejas deputātiem no dažādām politiskām grupām par viņu sniegto atbalstu. Spānijas darbiniekiem ir jā, jās, jāsaņem šis finansiālais atbalsts pēc iespējas drīzāk, lai viņi varētu atkal rast savu profesionālo pielietojumu. Atgādināšu, ka šie ir pasākumi, lai novērstu bezdarba negatīvās sekas Eiropā, un tas īpaši bezdarbs smagi skar eh, mazavideo uzņēmumu darbiniekus un dažu Eiropas Savienības reģionu iedzīvotājus, tur, kur nodarbinātības iespējas ir pavisam nelielas. Paldies! Paldies par jūsu <clears throat> sniegtiem argumentiem un pārliecību, kuru jūs mums paudāt. Nākošu nedēļu mūsu komiteja balsos par šo ziņojumu. 11. septembrī, ceturtdien būs mūsu sanāksme, un tad mēs uh, paldīsim savu viedokli par jūsu ziņojumu balsojot. Un pēc tam plenārs sēdē šis ziņojums tiks skatīts 18. septembrī. Vai ir kādi novērojumi jautājumi referentam? Nav. Līdz ar to Ak tā, atvainojas, saka priekšsēdētājs. Eh bien, vous avez la parole. Lūdzu, vārds jums. Only actually one question. No nu, mans puses patiesībā ir tikai viens jautājums. Tas ir procedurāls dabas. It concerns Tas attiecas uz eh, visiem šādu veidu pieprasījumiem. Ja ir pieprasījums, piemēram, no Somijas, vai es varu būt referente? Jo, ja tas nāk no Somijas, tad uh, es personīgi esmu ieinteresēta, lai šie līdzekļi mums tik piešķirt. Vai ir kaut kāda noteikuma, kas man to liektu darīt? Priekšsēdētājs turpina jums ir um, morāls pienākums izskatīt šo ziņojumu ar tādu objektīvu skatījumu un apziņu, ka ir jāievēro lielie principi, vienlīdzība. Uh, vai jūsu neatkarību varētu savā ziņā uh, kompromitēt tas, ka šis pieprasījums ir no jūsu valsts? Oui, monsieur Fernandez. Jā, Fernandes kungs. Não nu, vou querer fazer eh, novamente o debate sobre esta questão. Es nedomāju, ka vajadzētu šeit pavērt diskusijas par šo tēmu, taču vēlos eh, atgādināt, ka jau koordinatā sanāksmē šī situācija tika apspriesta un lēmums ir skaidrs. Mēs nolēmām, ka mēs atbalstām šo nostāju un nekas netraucē kādam vienas valsts uh, pilsonim uh, būt par referentu ziņojumā par savas valsts uh, šāda Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantojuma pieprasījumu. Runājot par Eiropas komisijas uh, budžeta tematu, ja mēs redzam, ka nav nekāda atsevišķa temata par uh, atsevišķu valsts, tas varētu negatīvi ietekmēt uh, tad, ja būtu kaut neliela saikne Bet šeit nav nekāda aizlieguma. Otrādi mēs tieši augstu vērtējam deputātu iesaisti šādu veidu jautājumus. Un ja kādam ir iebildumi, tad viņš var iesniegt grozījums. Taču es neredzu, ka kāds būtu apšaubījis kaut kādu morāli iespējamu trūkumu vai ētiskas dabas trūkumu šai gadījumā. Ir bijuši precedenti nav pirmā reize, kad Eiropas globalizācijas pielāgāšanas fondu tā izmantojumu e, savā ziņojumā izskata tās pašas valsts e, pilsonas deputāts, par kur ir runa. Eiropas parlamenta deputāti brīvi pieņem savus lēmumus, un viņiem kā deputātiem ir nozīmīga loma, un ir svarīgi uh, ar savu darbu arī apliecināt, ka ir šī saikne pat ar to konkrēto valsts, no kuras viņi tik ievēlēti. Es domāju, ka nav nekādu šaubu par mūsu nostāju. Un vēl es uzskatu, ka nekādā veidā no juridiskā vai uh, morālā viedokļa te kaut kas būtu pārmetams. Paldies! Merci. Paldies, turpin priekšstādā. Ečiņukie kungs, lūdzu. Eh, muchas gracias, señor. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlos sacīt, ka 1 miljons 400 tūkstoši eiro, ja mēs to sadalīsim starp pa 400 cilvēkiem, tad ir 1000 400 eiro uz cilvēku, un tā netiks atrisināts viss viņa problēmas. Patiesībā šie cilvēki ir zaudējuši jau pirms vairākiem mēnešiem savu darbu. Es domāju, ņemot visu vērā, ir jāatbalsta tūlīt pat Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana, lai sniegt viņai atbalstu. Līdz ar to es balsošu pār šo priekšlikumu, kad pienāks laiks par to balsot. Un tomēr neviens uz to nevar skatīties citādi. Mums ir jāpieņem nostāja, lai pēc iespējas rezultatīvāks eh, pasākums tiktu īstenots. Eh, <clears throat> tas tāpat kā tas attiec uz eh, jebkādiem slimību gadījumiem. Iespējams, ka šie cilvēki, kas zaudējuši darbu, būtu izskatāmi, viņu stāvoklis būtu izskatāms ne tikai no viņa darba vietas viedokļa, bet Arī Eiropas Savienība izmanto dažādās institūciju, būtu jā, jāmēģina aizstāvēt šos darbiniekus no globalizācijas sekām. Mm, varbūt <clears throat> nevarētu būt runa tikai par līdzekļiem, kas eh, jau nav pietiekoši tad, eh, kad cilvēks zaudējis darbu. Paldies! Un tagad vārds Garcijas Dabaļkundzei. Paldies, priekšsēdētē. Es biju pieprasījusi vārdu pēc Somijas deputātes sacītā. Viņa uzdeva jautājumu, vai tad, ja pieteikums būtu saņemts no Somijas, Somijas de deputāti varētu būt par referenti šajā jautājumā. Atbildi bija tāda, ka nekāda aizlieguma te nav, taču lēmums konkrētajā gadījumā jāpieņem katrā gadījumā atsevišķi. Taču jā, mūsu rīcībā nav milzīgu kompetenci pilnvaru Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda jautājumā. Vienīgais, kas mums jādara, ir jānodrošina, ka nepieciešamie priekšnoteikumi ir izpildīti, taču nav mūsu pārziņā <clears throat> spriest, cik daudz līdzekļu tiks spriesti, e, piešķirt no kurienes tie nāks, vai tie tiks iezīmēti no Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu. Es domāju, ka nāktu par labu, ja konkrētās dalībvalsts, kas iesniedz šo pieprasījumu pārstāvis, varētu būt referents konkrētajā jautājumā, jo šim deputātam ir vairāk zināšana par konkrēto situāciju uz vietas. Šāda veida finansiālā atbalsta saņemšana ar Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda nav panacēja visām uh, kaitēm nodarbinātības sektoru, taču tas ir nozīmīgs finansiāls ieguldījums, ko var izmantot, lai sniegtu atbalstu, apmācību, uh, darba um, zaudējušiem cilvēkiem un varētu viņiem ļaut iekļauties darba tirgu. Paldies, Čiprēkungs! Es gribu te paziņot savu vainu, augstāko vainu, jo koordinātors sanāksmes laika es aizstāvēju to nostāju, par kur ne mana uh, de, kolēģi Šakim Makī kundze. Un uh, tāda bija vairākumu, vairākumu nostāja, to pieminēja arī galvenā referenta. Jatanmaki kundze nebija informēta par uh, lēmumu, kas tika pieņemts koordinātoru sanāks laikā. Tātad es uzņemos atbildību. Es atbalstu jūs sacītos ar priekšstādātais Kolbēkungs. Kurz etwas. Jā, es tikai īstenībā gribēju kaut ko piebilst, jo man rodas iespējas, ka daži komentāri šobrīd uh, orientē, orientējas uh, uz uh, citiem aspektiem, bet mēs esam budžeta komitejā un, manuprāt, budžeta komitejā ir jāizstāv sūrā, grūtā budžeta realitāte. Un, protams, būtu jau labi, ja mēs varētu atrisināt visas lietas ar naudu, bet, manuprāt, nākotnē, ja mēs būsim vēl uh, augstsirdīgāki, tas būs eh, nepareizs signāls. Līdz ar to mēs eh, radīsim signālu, ka šaubu gadījumā vienmēr šādiem pasākumiem tiek atrasta nauda. <clears throat> Un es būtībā uzskatu, ka tas vairāk ir tāds eh, ugunsdzēšanais fonds, lai novērstu vissāpīgākās situācijas, bet ir jādomā par to, kāda ir vispārīgā situācija. Nē, tas nav risinājums slimībai, bet tikai simptomu novēršana, un šī fonda izmantošanai būtu jāaprobežojas tikai ar ekstremāliem ārkārtas gadījumiem. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātais. Monsieur le rapporteur. Referent kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Vēlos pateikties deputātiem, kas izteicās, pateicos par viņu komentāriem. Arī paldies par to, ka viņa atbalstīja šo globālā, globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu. Nostāvnē vēl divu komentāru vēlos paskaidrot um, manām kolēģim, ka šis ir finansiāls atbalsts, lai sniegtu apmācību cilvēkiem, kas zaudējuši darbu. Tā nav kompensācija. Tas ir paredzēts, lai viņiem sniegtu jaunas prasmes, lai viņi varētu stāties darbā citā jomā. Tā tad tā nav kompensācija, ko mēs viņiem sniedzam par darba zaudēšanu. Un manai Somijas kolēģei vēlos sacīt, ka viņas komentāri ir vērā ņemam. Mēs šeit neesam tiesneši, mēs neesam aicināti tiesāt, mēs arī neesam administrācijas sastāvdaļa. Mēs esam šeit, lai runātu Eiropas pilsoņu vārdā. Mēs esam Eiropas parlamenta deputāti, un mēs aizstāvam to intereses, kuri par mums ir balsojuši. Vismaz es tā to izjūtu. Un es esmu pārliecināts par to, ja es būtu no Somijas, tad es aizstāvētu Somijas iedzīvotāju intereses. Ne jau es kā deputāts pieņem galīgo lēmumu referents ir atbildīgs par kaut ko, par ko jau ir noticis balsojums. Mēs esam aicināti aizsargāt mūsu iedzīvotāju interesu, un es šeit to mēģināju darīt šodien. Interesi saka priekšstādātais. Taisnība ir eh, tiem, kas uzskata, ka Eiropas globalizācijas pielāgāšais fonds eh, tiek izmantots tad, ja kāds uzņēmums slēdz uh, Eh, savu darbību, jo tas ir pārcēlies citu valsti. Es domāju, ka ir jāizsniedz struktūrāls reformas, lai saglabātu konkurētspēju un izvairītos no šāda veida eh, katastrofām, kas sako vien pēc otras un kas eh, smagi atsauc uz finansēm. Kolmer kungs ir sacījis, ka tā ir sava veida ātrā palīdzība, kad notiek kāds negadījums. Uh, un mūsu uzdevums ir palīdzēt šiem cilvēkiem iekļauties darba tirgū. Balsojums notiks 11. septembrī un debates. Jums ir ļāvuši saprast, kādu lēmumu pieņemsiet 11. septembrī. Tagad pāriem pie nākošā punkta. Dod vārdu Nilsam, Nilam Torvaldam, kurš mums sniegs savu atzināmu projektu tas tika nodots deputātiem 28. augustā, 29. augustā, un te ir runa par budžeta komitejas nostāju par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu 2017. gada prioritāšu īstenošanu. Nils, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Šoreiz var izteikties diezgan īsi. Šis ir atzinums no budžeta viedokļa par Eiropas semestri par 2014. gada prioritāšu īstenošanu. Tas tiks apvienots ar Ekon komitejas uh, ziņojumu par šo pašu tēmu. Uh, ceru, ka varēsiet to izlasīt kopā ar Ekon komitejas ziņojumu, lai tad arī gūtu labu priekšstatu par gala rezultātu. Uh, ziņojumā tiek runāts par ekonomikas veicināšanu, par jaunu darba vietu radīšanu, makroekonomiskā disbalansa mazināšanu Eiropā. Uh, tiek runāts par to, ka uh, dalību valstu nodokļu sistēma būtu jāpielāgo balstoties jauniem resursiem un kas varētu uh, veicināt nacionālo ieguldījumu. Jūs zināt, ka komiteja strādā pie tā, lai rastu risinājumu šai problēmai. Mēs vēl joprojām gaidām, tā teikt, baltos domas no šīs nodaļas. Un paturpinot diskusiju par uh, 2015. gada budžetu. Tāpat arī ziņojumā tiek iezīmēta šī nedaudz bīstamā situācija saistībā ar saistībām un maksājumiem un par jaunajām programmām. Un Levaka ziņojumā ir daži jautājumi, kas ir atspogļot arī šajā ziņojumā, bet tā kā a, abi a, ziņojumi tiks apvienoti, tad. A, nav nepieciešams to atkārtot. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 15. septembris, un es ceru, ka varēsim balsot par to 30. septembrī. Tad ceru, ka varēsim balsot par šo ziņojumu 30. septembrī. Paldies! Merci! Paldies! Turpie priekšsēdētājs. Paldies par šo paziņojumu. Vai ir kādu novērojumu? Fernandes Kungs? Em nome da minha colega Grassler, que não nu pode estar. Es vēlos pateikt, e, izteikties Greslis kundzes vārdā, viņa nevar būt klāt. Viņa vēlas paust atzinību referentam Torvaldam par viņa atzinumu projektu. Un vispār e, pastāv e, vienbalsība par viņa paustajiem viedokļiem un tēmām, par kurām viņš runā necessidade de pôr em marcha já neste ano eh, o MFF, estamos todos de acordo com também a necessidade de, de, da questão do emprego e de garantia jovem. Do... Un te ir runa par daudzgadu finanšu schēmu, kurā ir paredzēts īpaši veicināt jauniešu nodarbinātību. Mums jārīkojas tā, lai arī um, kļūtu neatkarīgi no, ener no enerģijas piegādes un ir runa par struktūrālām reformām visā Eirozonā. Ir liela savstarpējā atkarība, kā jau vairāk kārt tika norādīts, lai veicinātu šo mm, struktūrālo reformu īstenošanu. Greslis kundze vēlas pieprasīt no dalībvalstīm, lai tās pašas labāk nodrošinātu attīstībai paredzēto līdzekļu izmantošanu uh, nodarbinātības un konkurētspējas veicināšanai. Nav šaubu par, par to, ka šīs temats arī mūsu skatījumā ir svarīgs un Eiropas Savienības iestādēm ir jāstrādā šai virzienā. Par to runājam arī šodien. Runa ir par saistību uh, sekšanu jāatzī, jāsaprot arī, ka mums ir savas saistības, kas jāizbild Pisāro konsultāciju. Grazie, prezidente, anch'io. Voglio innanzitutto ringraziare. Paldies priekšstādātāji, es no savas puses vēlos pateikties eh, referentam. Viņš ir īstenojis lielisku darbu, eh, šis atzinās un ir pilnīgi pieņemams. Varbūt Pavisam nedaudz komentāru. Vispirms es vēlos sacīt, ka nu jau gadi ir pagājuši, kopš parlaments uzsver šī budžeta lielo nozīmi. Šis Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds sniedz atbalstu, un tomēr uh, dalībvalstis uh, traucē šī, fon šī fonda darbību Un komisija tiek aicināta savā eh, igada izaugsmes eh, ziņojumā izskatīt, kā Eiropas Savienības budžets ietekmē dalībvalstu valsts eh, budžetu un arī reģionālo budžetu izdevums. Ja mūsu mērķis ir atvesļot mūsu finanses, uh, Mums ir jāuzstājas to, lai Eiropas Savienības pilsoņi strādātu, lai jaunieši varētu īstenot savas idejas, savas kompetences, savus talantus, sniedzot atbalstu mūsu ekonomikai. Vēlos vēlreiz atgādināt to faktu, ka ja dalībvalstis vēlas samazināt savu iemaksu Eiropas budžetā, tad varbūt varētu paredzēt jaunu Eiropas Savienības pašas resursu sistēmu. Un ir jāuzsver šī jautājuma svarīgums. Ir jāiesniedz ambiciozs priekšlikums šai virzienai. Eiropa jau gadiem ilgi cenšas panākt stabilitāti. Taču mēs secinām, ka uzlabojums mūsu pilsoņu dzīvē nav novērojams. Arvien vairāk cilvēku zaudē darbu, arvien vairāk uzņēmumu slēdz savus durvis. Un, kad es runāju par stabilitāti, stabilitāti es vēlreiz uzsveru nepieciešami īstenot struktūrāls reformas darba tirgū ir jākonkretizē investīcija programma, lai veicinātu darbvietu izveiksmi. Ja tas netiks darīts, tad baidos, ka Eiropas Savienība nespēja stāties um, pretī citām valstīm, citu valstu ekonomikām, nebūs gana konkurētspējīga. Komisijai jāņem vērā šis fakts. Un mums dalībvalstīm arī ar šo dokumentu ir jāuzsver eh, nepieciešamība īstenot ekonomisko izaugsmi. Eiropas Savienības del, Eirozonas dalībvalstī ir jādara viss, lai garantētu izaugsmi, taču galvenokārt, lai ļautu jauniešiem strādāt. Paldies. Neviens cits nevēlas izteikties. Eh bien... Un es vēlos jums atgādināt, kā grozījuma iesniegšanas termiņš šim atzinumam? Viendront. Ir 15. septembris, 17. un budžeta komitejā balsojums notiks 30. septembra sanāksmē. Ainsi donc, nous avons... Tagad Mēs esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus, un līdz ar to pievēršamies dažādiem jautājumiem. Vai kāds vēlas izteikties? Nē, saka priekšsēdētājs. Nu, protams, es aicinu koordinātors palikt vēl šeit, tāpēc, ka no rīta mēs nepaspējām visu izdarīt. Pateicos katram deputātam, kas piedalījās šajos divos budžeta komiteja sanāksmes darba cēlienos. Nākošā sanāksme notiks ceturtdien, 11. septembrī, 2009. šeit, Briselē. Līdz ar to šī sanāksme ir beigusies visiem budžeta komitejas locekļiem, izņemot koordinātors.